Allora, buongiorno a tutti. Labrīt, dāmas un kungi. Tare anche perché abbiamo Sāksim šīs dienas sēdi. E vorrei che Mums ir uh, šorīt divi ziņojumi diskusijām Mums ir jāiekļaujas laikā šo ziņojumu diskusijām, jo pēc tam būs balsošana. Un kaut gan šobrīd nav īpaši daudz sēdes dalībnieku ieradušies, mans aicinājums būtu tāds, ka varbūt mēs pāris minūtes varētu vēl pagaidīt. Bet uh, desmit pār deviņiem es uh, lūkšu Kalfinu kungu. pastāstīt par savu ziņojumu. Mums ir pusstunda paredzēta šīm debatēm. Un paskatīsimies, kāds ir nākošais darba kārtības jautājums, nākošais ziņojums. Nākošais ir Gierka kunga ziņojums. Di iniziare la sua relazione sulle protezioni delle infrastrutture di Tātad došu vārdu vispirms Kalfina kungam, un viņš pastāstīs mums par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzības sasniegumiem turpmākiem pasākumiem virzībā uz eh, globālu kiberdrošību. Lūdzu, tad vārds Kalfina kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir uh, iniciatīvas ziņojums, kas ir saistīts ar Eiropas komisijas paziņojumu, kas nāca klajā 2011. gada martā, un tur ir izvērtāti rezultāti, kādi ir sasniegti kopš uh, rīcības plāna uh, pieņemšanas 2009. gadā saistībā ar kritiski svarīgo infrastruktūru. Domāju, ka ir vairāki iemesli Un arī pēdējā laikā ir tādi pozitīvi notikumi notikuši, kas eh, dod mums iespēju labāk diskutēt par kiberdrošību un par uh, kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Tātad šie pasākumi ir saistīti ar eh, to, kas bija paredzēts rīcības plānā. Eiropas komisija, kā jūs arī zinat, apskata arī kopēju stratēģiju attiecībā uz interneta lietošanu. In, uh, the, the of, uh, of the the, Tiek izvērtēta sistēmu uh, izturība. Tāpat mums ir arī debats par uh, datu aizsardzību paredzētas mūsu komitejā. Jau notika debats, un mēs jau nobalsojām par ENISA. Tas notika pavisam nesen. Tātad visi šie notikumi un pasākumi uh, zināmā mērā ir saistīti ar eh, tālāku interneta eh, lietošanas attīstību. Ziņojuma doma ir tāda. Attīstot internetu, mums jābūt drošiem, ka eh, tas ir tāds izturīgs, drošs tīkls, lai atbilstoši tiktu ievēroti tiesību akti un lai mēs varētu paļauties uz tehnoloģijām. Uh, Ziņojumā ir trīs galvenās sadaļas ar trīs ierosinājumu daļām. Ar jūsu atļauju es pavisam īsi izskatīšu tās. Pirmā ir daļa, kas saistīta ar uh, kritiskās infrastruktūras drošības nodrošināšanu Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Ierosinājums ir izskatīt pašreizējo kritiskās infrastruktūras aizsardzības tiesību ietvaru Mums ir šādi tiesība akti, bet tomēr tiem ir diezgan ierobežots tvērums. Tikai transportā tiek uzskatīts, eh, ka ir šāda kritiska infrastruktūra un izpratne par kritisko infrastruktūru šobrīd ir ļoti sašaurināta un attālināta no tā, kāda ir izpratne eh, starptautiskā mērogā. Tātad doma ir paplašināt šīs direktīvas tvērumu par kritiskās infrastruktūras aizsardzību un iekļaut tur arī informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas. Principā tas dot iespēju izmantot jau esošos mehānismus, lai varētu veicināt izturīgu un drošu interneta infrastruktūru. Otrām kārtām to nevar izdarīt bez uh, labas sadarbības starp uh, privāto un publisko sektoru, internetā tā teikt, vadošais spēks ir tieši tehnoloģija attīstība, un mūsu grupā mēs arī esam tieši runājuši par šo jautājumu. Mums ir nepieciešams ņemt vērā šīs tehniskās attīstības tendences, to, kādas ir biznesa vajadzības, un tādā veidā virzās uz priekšu interneta attīstība. Gribu sveikt komisiju, jo strādājot pie dažādām stratēģijām, komisija ir ļoti atvērta konsultācijām un sadarbībai ar uh, lielākām iesaistītajām pusēm biznesa pasaulē. Uh, ziņojums aicina arī stiprināt nacionālās kritiskās informācijas infrastruktūras programmu izstrādāšanu, lai tiktu izstrādāt operatīvie drošības plāni, lai tik nozīmēti par drošību atbildīgie, lai būtu kontaktpersonas, tātad, lai tik darīts viss nacionāla līmenī, lai nodrošinātu informācijas, kritiskās informācijas infrastruktūras aizsardzību. Mums ir jāplūko šie priekšlikumi kopā ar to darbu, ko parlaments jau ir veicis saistībā ar Enisa. Un, ja šis jautājums tiktu atbalstīts, tad mēs būtu spēruši ļoti būtisku soli uz priekšu, nodrošinot uh, interneta drošību. Otrā ziņojuma daļa ir saistīta ar Eiropas uh, Savienības darbību, lai nodrošinātu uh, spēcīgu drošu internetu darbību. Tur, principā, runa par vairākiem priekšlikumiem, kas vērsti uz labākas koordinācijas panākšanu starp uh, nacionālajām atbildīgajām rēģēšanas komandām, lai varētu stimulēt arī Enis eh, jau uzsākto darbu, bet mūsu mērķis konkrēti ir nodrošināt un sasniegt minimālos standartus eh, šīm datoru rēģēšanas eh, grupām nepieciešamības gadījumos. Ir gan drošībai, gan reakcijai, gan prevencijai nospraust šie minimālie standarti. Šobrīd ir 27 eh, tātad līdzdarbojošās puses, kas ir ļoti dažādos attīstības līmeņos, veic dažādas aktivitātes, bet eh, ir nepieciešams minimālais drošības līmenis, eh, kas būtu kā papildus nodrošinājums internetu lietotājiem. Vēl ziņojumā ir ierosināts sekojošu lietu. Tas ir jau radījis diskusijas īpaši ārpus Eiropas uh, Savienības, un tas ir uh, drošības pārkāpuma brīdinājums. Doma ir tāda lūgt, lai uzņēmumi ziņotu. Tad, ja ir noticis informācijas drošības pārkāpums, tā lai lietotāji un regulātori zinātu, ka pastāv problēma attiecībā uz informācijas drošību. Tas dotu spēcīgu stimulu uzņēmumiem darīt visu iespējamo, lai aizsargātu Eh, datus, eh, kas ir šo uzņēmumu rīcībā. Runājot par šīm nacionālajām datoru eh, rēģiešanas komandām, tām ir jānodrošina nepārtraukta darbība dalību valstīs, tātad visu diennakti. Tas sakal sav, savukārt saistās ar apmācību, ar informācijas sniegšanu, lai sabiedrība būtu informēta, cik svarīgi ir nodrošināt interneta drošību. Un šāda arī ir pieredze daudzām citām valstīm šajā ziņā. Sabiedrības informētība par interneta drošību ļoti lielā mērā palīdz novērst informācijas drošības pārkāpums. Un visbeidzot šajā otrajā daļā es aicinu komisiju izstrādāt uh, visaptvaroša interneta drošības stratēģija. Man ir prieks, ka komisija jau apsver šādu iespēju. Un uh, stratēģija nebūs tāds īsts plāns soli pa solim, bet tā ir uh, vērsta uz to, lai izveidotu ietvaru, un tad mēs varētu veikt visu nepieciešamo, lai nākotnē stiprinātu interneta uh, izmantošanas drošību. Ir ja tīpaši galvenajiem partneriem Ir svarīgi, lai šie soļi tiktu veikti Eiropas Savienības līmenī, jo, kā es teicu, atkal prakse Eiropas Savienības valstīs ļoti atšķirās. Un visbeidzot, daži vārdi par vēl vienu svarīgu ziņojumu daļu, tā starptautiskā sadarbība šobrīd Eiropas uh, Savienība. Kā tāda nav aktīvi pārstāvēta Uh, dažo, dažādos starptautiskos sadarbības fórumos, jo nav atbilstošs mehānisms šai pārstāvībai. Tikai pēdējā gadā mēs esam sākuši struktūrētā veidā strādāt pie šīs pārstāvības un esam iekļāvuši arī transatlantiskajā dialogā jautājumu par internetu lietošanas drošību, izveidojam darba grupas, uh, kas izskata šo jautājumu sadarbībā starp Eiropas Savienību un ASV. Uh, Tātad šādā veidā Eiropas Savienība cenšas vairāk iesaistīties, bet tomēr vēl ir liela problēma ar līdzdalību starptautiskā līmenī, kā es teicu, nacionālā līmenī, dažādas intensitātes līmeņos darbs notiek, bet nav šīs starptautiskās pārstāvības. Tā tad doma ir pēc tam, kad būs izveidot šī kiberdrošības stratēģija, jāiesaist atbilstošās Eiropas Savienības institūcijas un partneri, lai Eh, iekļautu arī eh, šo jautājumu ārējā dienas darbā, lai tiktu uzstrāts, uzsākts ārējais dialogs ar līdzīgi noskaņotām valstīm, lai stiprinātu dialogu arī ar eh, Amerikas Savienotajām valstīm. Tās ir jau liela ceļa priekšā šai ziņā un ir par sadarbību. Un strādājot ar internetu, tiešām šī starptautiskā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, jo, lai ko mēs darītu nacionālā līmenī, ar to nepietiek. Un visbeidzot, domāju, ka mums ir jāiekļauj arī šis jautājums Eiropas Savienības nostājās tādos būtiskos fórumos apvienoties nācijās, G20 un citos, tātad visur, kur, kur Eiropas Savienība ir pārstāvēta. Un tas bija īsumā par šīm trijām ziņojuma sadaļām. Es ceru, ka šis ziņojums uh, būs kā stimuls uh, komisijai, lai uh, visaptverošā veidā strādātu pie um, kiberdrošības jautājumiem. Paldies Kalfinkungam. Tagad vārds ēnu referentiem Van Nistelroja kungs pirmais. Vanmorgen. Eh, dit, dit uh, onderdeel omdat we. Paldies par eh, šo prezentāciju. Uh, Mums ir arī notikušas bieži konsultācijas par šo jautājumu. Referents, referents ir sagatavojis šo ziņojumu mūsu komitē ļoti izšķirošā brīdī. Uh, Uh, šeit ir runa ne tikai par privātās dzīves aizsardzību, jūs uh, ir jāņem vērā, cik nozīmīgs ir internets, cik svarīga ir kļuvusi kiberdrošība un ar to saistītie pasākumi. Tas uh, ir saistīts arī ar mūsu ekonomikas attīstību, ar interneta pielietojumu banku nozarē un citās. Ar šiem jautājumiem pilsoņi saskaras ikdienā. Šajā eh, ziņojumā tas arī ir skaidri norādīts. Bet jūs nesat ņēmuši vērā citus uh, aspektus, referent kungs. Uh, drošība, neutralitātes princips, bet kopumā šis uh, ziņojums ir pozitīvi vērtējams, bet man tomēr ir uh, daži komentāri par to un jautājumi. Cik ilgi mēs turpināsim strādāt nacionālā līmenī? Cik ilgi nacionālais līmenis būs prioritārs? Dažas valstis runā par oranžo, dzelteno vai zaļo drošības kodu. Ko tas viss nozīmē? Iedomājieties, piemēram, ir noticis uzbrukums banku sektoram, kas apdraud mūsu drošību. Un katra valsta tagad uh, rīkosies atsevišķi. Uh, Bet drošība ir ļoti būtisks jautājums, un tas nav kaut kas izolēts, kas skars tikai Luksemburgu, Dāniju vai kādu izolētu valstu. Šeit ir jādomā par Eiropu kopumā. Un mums ir arī ļoti pozitīvi piemēri, ko mēs varētu izmantot, bet uh, tos mēs, diemžēl, īpaši neņemam vērā. Un tas ir. Uh, jānožēlo, mums ir jādomā par drošības stiprināšanu, par nākotni. Otrām kārtām uh, ir jārunā arī par uzņēmumu iesaistīšanos šai procesā. Mēs nevaram uh, uh, domāt tikai par valsts iestāžu rīcību ir jāizmanto uzņēmumu pieredzi. Uzņēmumi darbojas arī starptautiskā mērogā, un viņi mums ir jāiesaist šai procesā. Es domāju, ka tas viss ir jāatspoguļo mūsu komisijas sagatavotajos dokumentos un debatēs. Mēs esam nākotnes komiteja, mēs domājam par uh, tīklu attīstību, par enerģētiku, par rūpniecības attīstību nākotnē. Un liels paldies referentam par viņu veikumu. Thank you very much, Fan Nistel, Mr. Van Nistelrooy. Uh... Paldies Van Nistelrooy kungam. Hroitsman kungs. Herr Vorsitzender, das Thema Jautājums par kiberdrošību. Nu, tas jau visiem ir kā tagad viens moderns jautājums, un gan medijos neizskan cita lieta. Bet īstenībā jau ir tā, ka jūs arī bieži vien dzirdat, ka arī tas tīri militārā ziņā varētu būt liels uzbrukums, un tāpēc tas ir reāls uh, jautājums, kas ir jāizskata arī mums visiem. Mēs šodien esam atkarīgi no informācija un tehnoloģija infrastruktūras veiksmīgas darbības. Valsts ekonomikas un arī atsevišķiem individiem nepieciešams šāds sistēmas, ko viņi var pilnībā paļauties un kas viņus nepieviļ. Šis ziņojums līdz ar to kalpo kā labs pamats, lai nodrošinātu un kāpinātu izpratni par to, ka arī paļaušanās uz tīklu ir reizē internetu arī mūsu pamats ekonomiski izaugsmē. Pirms pāris gadiem bijuši vairāk nozīmīgi notikumi, kas satricinājuši šādu paļāvību. Mēs redzam gan, ka valsts sektorā, gan arī privāta sektorā ir nepieciešams uzlabot kiberdrošību. Un tāpēc jāpanāk ciešāks sarunīs pirmkārt starp Eiropas iestādēm un arī dalībvalstīm. Ņemot vērā augsto savienojumu tīklu intensitāti Eiropā, uh, Mums ir jārunā par stratēģiju un ārkārtas plāniem, kas būtu saskaņot savstarpēji. Un tāpēc ir jārīkojas vienotiem spēkiem. Komisijas piedāvātais risinājums tas nozīmē, ka būtu arī, protams, tā komisija centrālā loma. Jo ir jāskatās, lai būtu arī, protams, eksperti, kas spēj šīs lietas tiešām virzīt. Arī ENISA, šī jaunā aģentūra, uh, ja viņi saņem šādu pilnvarus un funkcijas, tad tieši būtu jārīkojas, lai viņi nodrošinātu arī globālā līmenī lielāko tīklu drošību. Tad viņiem būtu jārunā viens arī svarīgais jautājums par profilaksi. Tad mēs runājam par arī IT sistēmām, mājasemniecībām, privātsektoru. Tas ir ļoti svarīgi, tieši tāpat, kā līdz šim esam to runājuši arī par kritiskām infrastruktūrām. Tīkla drošība ir viena prioritāte. Uh, Vai tām jābūt ir arī saistošām normām, par to mēs vēl varam, protams, diskutēt. Un jānodrošina atbilstības augstākajam tehnoloģiju attīstībai. Un tāpēc ir jānodrošina visciešākā sadarbība arī starp operatoriem un tīklu tehniskām nodrošinātājiem. Viņiem savukārt šī nepieciešamā tehniskā ekspertīze. Jo Tehniski, protams, mēs varam arī daudz lietas vadīt un virzīt, un mēs redzam, ka arī lietas, kas jau ir panāktas vienā dalībvalstī, varētu arī attiecināt uz otru dalībvalsti. Lūk, mēs darbojamies starptautiskā vīdē, un kibernoziegumi nezina nec nacionālās robežas, nec Eiropas Savienības robežas. Tāpēc mēs redzam, ka mums jāpiedalās ar savstarpējā formā un jāpienāk ciešāk sadarbība informāciju tehnoloģiju jomā. Es vēlos pateikties referentam par ļoti labi sagatavot ziņojumu. Tas ir labs pamats turpmākām diskusijām, un es aicinu tās arī turpmāk virzīt un sastrādāties. Paldies! Dank, Kreuzmann. Paldies, Kreuzmana kungam! Tā ka šobrīd vairāk vārdu neviens nelūdz. Ne, tomēr būs vēl kādi runātāji. Kostats kundze, lūdzu. Merci beaucoup, Kostets kundze. Paldies! Šeit mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Mēs jau esam piedzīvojuši to, ka Eiropas Savienības institūcijas nespēja aizsargāt pašas savas interneta vietnes pret uzbrukumiem. Uh, Un ir arī eh, jaunās ekonomikas, eh, tādas kā Ķīna, piemēram, kas izstrādā jauna veida ieročus, un mums ir jābūt gataviem eh, izturēt kiberkaru no dažu valstu puses. Mēs, es minēju Ķīnu, bet es domāju, ka arī citas valstis to varētu uzsākt Ķīnas valdība apzinās, kā šādas tehnoloģijas varētu izmantot. Ķīna īsteno cenzūru savā valstī un tai pašā laikā izmanto mūsu interneta tīklus, lai iegūtu arvien vairāk informācijas un mūs novājinātu. 2012. gada sākumā Ķīnas valdība ir paziņojusi par kiber aizsardzības vienības izveidi. Tas viss liecina par to, ka arī Eiropas Savienībai šis jautājums ir jārisina pēc iespējas labi, un mums ir eh, jā koordinē tas, kas notiek katrā dalību valstī. Jautājums, vai mēs esam vērstie, gatavi vērsties pret šiem jauniem draudiem Eiropas Savienības līmenī, vai mums ir tehniskie un loģistiskie politiskie mm, pasākumi gatavi, lai to panāktu un mums nevajag būt naiviem šajos jautājumos. Līdz šim Eiropas Savienības institūcijas bieži vien ir bijušas ļoti naivas, bet mums ir gluži pretēji jāparēdz, kas būtu jādara, jāstrādā kopīgiem spēkiem visām dalību valstīm un jānodrošina patiesa aizsardzība Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Monsieur Anand. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsādātāji kungs. Internets ir kļuvis par būtisku dzīves sastāvdaļu daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem. Var rezervēt uh, uh, numuru viesnīcā var iepirkties, tiek sniegta zināmā mērā arī slepena informācija ar interneta starpniecību. Internets ir kļūst par neatņemamu ikdienas un ekonomikas sastāvdaļu. Man rodas iespējas, ka mēs pieļaujam tādas pašas kļūdas kā toreiz, kad vajadzēja radīt Interpolu un bija jābūt solidāriem, lai cīnītos pret noziedzību. Jo šobrīd internetā uh, tie, kas vēlas to izmantot, lai uzbruktu citiem, apsteidz, protams, citas aktivitātes jomas un es uzskatu, ka ir nepieciešams vairāk runāt par kolektīviem pasākumiem, līdzekļu apvienošanu, vēršoties pret kiberuzbrukumiem, kas varētu būt gan politiski motivēti, gan arī gluži vienkārši noziedznieku uzbrukumi. Tādēļ pēc iespējas ātrāk mums ir jāpanāk, lai uh, valstu līmenī, jo ne visām valstīm ir vienādas iespējas vērsties pret šiem uzbrukumiem, uh, var sakot, visiem ir jāstrādā kopīgi, lai nodrošinātu gan atsevišķu pilsoņu, gan valstu, gan uzņēmumu drošību. Paldies! Česnavska kungs, vai jūs vēlaties uzstāties? Jums jau bija vārds kā ēnu referentam. Nē, paldies, tad došu vārdu komisijas pārstāvēji. Uh, thank you, Chair. Uh Kratsēvas kundzei. Paldies priekšsādātāji, gribu pateikties Kalfin kungam par ziņojumu, gribu viņu sveikt arī šajā sakarībā. Tāpat gribu pateikties Kalfin kungam par to, ka viņš ņēmis vērā visu komisijas līdz šim veikto darbu. Un tāpat arī interesi par turpmākām iniciatīvām. Mēs zinām, ka internetam ir ļoti liela loma mūsu ekonomikās, sabiedrībā, ikdienas dzīvē. Piekrītam arī tam, ka kiberuzbrukumu skaits palielinās, tie kļūst arvien izsmalcinātāki. Tas viss eh, mūsu sistēmas un tīklus padara vēl ievainova, ievainojamākus. Tāpēc tik tiešām ir nepieciešama koordinēta strateģiska pieeja Eiropas Savienības līmenī, lai reaģētu uz eh, šiem izaicinājumiem. Kā jau tika atzīmēts, daudz kas ir izdarīts, bet vēl vairāk ir jādara nākotnē, un es uh, no savas puses apstiprina komisijas apņemšanos nākt klajā ar priekšlikumu Eiropas stratēģijai interneta drošības eh, jomā, un tas notiks eh, šī gada trešajā, šī, vēlāk šogad. Tas būs tāds ambiciozs un eh, visaptvarošs priekšlikums. Mēs jau apsveram dažus priekšlikumus, ko minēja Kalfina kungs un arī daži citi Eiropas parlamenta cienījamie deputāti diskusijās līdz šim. Šī stratēģija varētu paredzēt arī juridiskus instrumentus, un mēs varētu pāriet no brīvprātīgās pieejas vairāk uz obligāto pieeju. Tā piemēram, nosakot tiesiskus nosacījumus, kas definēs minimālās prasības eh, šo datoru eh, rēģēšanas komandu darbam, vai arī, piemēram, pārkāpuma brīdināšanas eh, paziņojums eh, sektoros ārpus telekomunikācijas sektora. To varētu attiecināt, piemēram, uz eh, banku sektoru, enerģētikas sektoru. Tātad visas šīs iespējas mēs šobrīd aplūkojam. Komisija apzinās, ka, lai darbs būtu veiksmīgs, visiem jāstrādā kopā, jāveic pasākumu nacionālā līmenī, dalību valstīm ir jārīkojas pašām, un arī Eiropas Savienības institūcijām jāuzņemas sava atbildība par privāto sektoru, par sabiedrību un tāpat arī atsevišķiem individuāliem pilsoņiem. Beigās vēlreiz gribētu pateikties Kalfin kungam par eh, ziņojumu, gribu pateikties par interesantajām diskusijām un gribu sniegt jums pārliecību, ka darbā pie stratēģijas mēs atbilstoši ņemsim vērā šo ziņojumu un tajā izteiktos ierosinājumus. Paldies komisijai! Tagad gribētu dot uh, vārdu Kalfinkungam noslēgt šo diskusiju, bet lūdzu pavisam īsi, jo mēs nesam jau nedaudz iekavējuši savu laiku grafiku. Lūdzu. Paldies, es teikšos pavisam īsi priekšsēdētāji. Gribu no savas puses pateikties kolēģiem, uh, ēnu referentiem, man Nistelroja kungam un citiem, kas ir strādājuši kopā pie šī ziņojuma. Pateicos kolēģiem par komentāriem, Pavisam ātri varbūt atbildot šiem komentāriem. Man ir liels prieks, ka mums ir šī kopējā izpratne par to, ka jauns uh, kiberdrošības un internetdrošības līmenis, uh, tas nav vienkārši kopsumma visam tam darbam, kas notiek nacionālā līmenī, bet tam jānotiek jaunā kvalitātē, jānodrošina labāka aizsardzība, uh, jānodrošina tāds aizsargs spējīgāks internets tīkls gan uzņēmiem, gan Eiropas pilsoņiem, lai viņi varētu tālāk attīstīt uh, pakalpojumus un uh, produktu tirgu. Ir ārkārtīgi svarīgi nošķirt militāro drošību un uh, drošību civilā izteiksmē. Lielākā daļa dalību valstu, tur arī NATO dalībnieces, NATO strādā pie šī kiberdrošības jautājuma, viņiem ir uh, darbinieki, kas to nodarbojas Igaunijā, piemēram, no, notiek sadarbības starp NATO un Eiropas Savienību šai līmenī, bet tas ir tikai tīri tādā militārā kiberdrošības līmenī. Šeit Eiropas parlamentā mēs galvenokārt vēršam uzmanību uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību, kas arī ir ārkārtīgi svarīga, un tāpat uz interneta lietotājiem, atsevišķiem pilsoņiem. Mēs lielā mērā atspoguļojam citu partneru, īpaši ASV pieredzi šajā darbā. Protams, banku sektors iekļauts, tāpat veselības pakalpojums, visus finanšu pakalpojums būtu jāietver šajā interneta drošībā. Un man ir prieks, ka arī komisija ir ņēm, uzņēmusies um, līderlomu, strādājot šai virzienā un strādās pie interneta drošības stratēģijas un nāks ar to klajā pēc vasaras uh, brīvdienām, tā lai mēs detalizētāk par to visu varētu runāt. Es gaidīšu kolēģu grozījumus, ierosinājumus. 5. marts ir nosprausts kā galtermiņš grozījuma iesniegšanai, un es ļoti pozitīvi raugos uz mūsu turpmāko darbu. Paldies! Varu apstiprināt, ka līdz 5. martam, 2012. dienā, jūs varat iesniegt grozījumus. Nākošais darba kārtības jautājums ir Girka Kurka ziņojums kas ir ļoti svarīgs uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, e, tātad Eiropas pilsoņu un uzņēmumu 20 problēmas saistībā ar vienoto tirgu. Dod vārdu Girka kungam. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu savus piezīmes uh, strukturēt trijās daļās. Pirmkārt, gribu runāt par komisijas veikto analīzi, kas e, dod mums pamatu šīs dienas diskusijām un atzinumam, ko mēs izstrādājam. Otrām kārtām gribētu runāt par uh, IMCO darba metodēm. Mūsu komiteja un citas komitejas izstrādā atzinums un Trešām kārtām gribētu sīkāk runāt arī par dokumenta saturu. Runājot par komisijas dokumentu. Ir samērā agra rīta stunda, bet tomēr šis ir viens no svarīgākiem jautājumiem Eiropas Savienības priekšā, īpaši raugoties nākotnē. Šis ziņojums manuprāt, ļoti pamatoti secina, ka pilsoņu un pilsoņu viedokļi par Eiropas Savienību bieži vien nonāk pie secinājuma, ka iekšējais tirgus nav pabeigts. Kaut gan iekšējais tirgus kā tāds ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem pēdējo desmit gadu laikā. Protams, visu šo jautājumu nav iespējams izskatīt viena ziņojuma ietvaros. Pētajā gadījumā mēs noslīgtu detaļās. Mēs bieži vien šajā komitejā debatējam par iekšējo tirgu, par to, kā tas darbojas. Bet tas nav bijis uh, tādā visaptverošā veidā. Komisijas ziņojums ir uh, paredzēts detalizētai analīzei par iekšējo tirgu, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs neesam savā ziņojumā, es, mūsu komitejā vēl darījuši. Tātad es domāju, ka komisija ir um, izvēlēsies pareizo pieeju. Un Eiropas uzņēmuma tīrgus arī, eh, tīkls arī šai ziņā atbalsta um, Eiropas komisiju No otras puses. Mums ir jāveic šīs debatas šajā komitejā, jākonsultējas ar um, ārējiem fórumiem un struktūrām. Problēmas šajā sakarībā tātad ir saistīts tieši ar to, kā iekšējais tirgus darbojas vai nedarbojas konkrētās jomās, tā piemēram. Veselības sektors ir joma, kur mums nav iekšējais tirgus, tāpat arī transporta līdzekļu reģistrācija. Tur pastāv būtisks problēmas Eiropas Savienībā, tāpat arī diploma un kvalifikācijas savstarpējā atzīšana. Tur nav nodrošināta vienota pieeja darba tirgumu. Tā tad mums nav perfekts kopējais tirgus. Tās ir problēmas, kas mums vēl ir eh, jārisina saistībā ar eh, iekšējo tirgu, bet komisija ir eh, nospraudusi pozitīvu pieeju, ir ierosinājusi vairākus risinājumus šiem trūkumiem, šīm nepilnībām iekšējā tirgu. Uh, tiek eh, izvērtēts kā cirtiesiskais regulējums dažādos eh, sektoros iekšējā tirgu. Tāpat tiek skatīts, vai šie nosacījumi tiek atbilstoši īstenoti. Un tiek aplūkotas arī jomas, kur ir nepieciešams jaunas regulas, lai pabeigtu iekšējo tirgu. Un, protams, ir jomas, kur ir nepieciešams uzlabot iekšējo tirgu. Tātad komisija ir izstrādājusi veicamo darbu sarakstu, bet ar to vēl nepietiek. Ir nepieciešama konkrēta priekšlikuma, lai varētu atrisināt komisijas identificētās problēmas. Tātad komisija šeit ir nodrošinājusi labu da pamatu mūsu darbam un labu pamatu mūsu pašu ziņojumam. Otrām kārtām gribētu runāt par mūsu darba metodēm. Komisija, ja nemaldos, ir uh, identificējuši, identificējuši 20 uh, darba jomas un IMCO komiteja ir ierosinājusi. Izvēlēties darba metodi, kas uh, paredzētu dažādas atšķirīgas atbildīgās komitejas dažādās jomās, un mēs tad būtu atbildīgi par trim punktiem šajā komitejā, un tie ir 14. punkts enerģijas, eh, energocenas, arī 15. punkts iekšējie pakalpojumi un eh, cenas, tur mums būtu tāda pati uh, atbildības nasta kā INCO, un tālāk arī 17. punkts, arī tas būtu mūsu atbildībā, un tā ir piekļuva finanšu resursiem maziem un vidējiem uzņēmiem. INCO ir atbildība arī šajā jomā. Tāpat mūsu kompetencē ir arī pirmkārt piekļuve valsts atbalsta līdzekļiem. Mēs, protams, nesam neesam atbildīgais komitejs, mēs varam sagatavot tikai atzinumu, tomēr mēs uzskatām, ka sagatavotie IMCO priekšsēdētāji, IMCO komitejas priekšlikumi un rekomendācijas mums ir ļoti saprotams, un tas galu galā arī veido varbūt mūsu darbības tālāko kodolu. Mēs varam tiešām arī līdz ar to piekrist arī sagatavotām rekomendācijām. Treškārt, teksts, ko mēs redzam arī kā darba metodi. Te arī piedāvājumā trīs punkti. Nu, tātad ir komisijas priekšlikums. Mums ir tālāk jāizseko, vai visi piedāvātie noteikumi tiešām ir efektīvi, vai ir ievērot visi noteikumi, vai gal galā mums ir vēl iespējams papildus informācija par to, ka ne viss ir uh, īsti īstenots, tā kā būtu paredzēts, tātad nav viss transponēts nacionāla likumdošanā. 14. punkts. Energo cenas un rēķini. Nu, lūk, tas vienmēr ir satraucošākais, protams, cik lietas maksā. Mēs redzam, ka šīs cenas šobrīd nesamērīgi kāpušas, bija šausmīgs traušs lēciens pagājušo gadu laikā un mēs, diemžēl, to visu esam arī paši piedzīvojuši un konstatējuši. Turklāt cenu kāpums saistās arī ar milzīgu izēvielu kāpumu, cenu kāpumu. Un turklāt mēs redzam, ka mums nav izdevies īsti vēl pilnībā nodrošināt arī konkurenci un liberalizāciju tomēr vismaz zināmērā tas ir ieviests, un ja nebūtu nekāda liberalizācija ieviesta, tad droši vien šīs cenas būtu vēl lielākas. Ja mēs bieži vien dzirdam no klientiem, no patērētājiem, kas ir neapmierināti ar šādu situāciju, kas saka, ka viņu rēķini bieži vien ir nesaprotami, kāpēc ir tik lieli un kāpēc ir vispār tieši tādi, kādi ir, nu, norāda vairākas problēmas. Un lūk, enerģētikas tirgus liberalizācija īsti nav nonākusi, tās pozitīvais efekts īsti nav vēl nonācis līdz pašiem patērētājiem. Nu, šobrīd, kam varu secināt, ka īstenībā mums nevajag jaunas noteikumus enerģētikas jomā. Arī 17 valstis līdz šim īstenībā pat nav ieviesuši līdzinējos noteikumus. Es runāju par trešo enerģētikas paketi. Un mēs uzskatām, ka līdz ar to, ja tas to būm, būtu izdarīts, tas būtu ļoti atvieglojis iekšējo tirgu enerģētikas jomā. Tāpēc es vēlos norādīt, ka īstenībā vairāk ir jārunā par līdzšino normu īstenošanu, to nostiprināšanu nacionālās tiesībās, un vēl treškārt vēlos norādīt, ka ir jātīst vairāk mūsu viedie tīkli. Mēs varam sadāk rēķināties, ka mēs pilnībā tiešām izmantotu šos viedos tīklus. Tie ir svarīgākie jautājumi, kurus vēlēju šodien uzcēt, uzsvērt. 15. punkts. Tas arī viens mūsu kompetences jautājumiem. Priekšsēdētājs kundze, es vēlētos jūs aicināt nedaudz panākt um, lielāku kārtību zālē, jo man pat pašam grūti sevi dzirdēt. Un man tiešām grūti runāt un pārliecināt kolēģus, ja ir tik milzīga nekārtība zālē. Lūdzu, deputāti, lūdzu mierīgāk un klusāk. Cienīsim arī kolēģi, lai mēs varam pabeigt šīs debats un lai arī varētu pabeigt šīs debats. Labi, paldies priekšsēdētāji par šo palīdzību. Nu, tad vēlreiz. Un tūlīt jau arī beigšu. 15. punkts. internetu pakalpojumu cenas. Ja mēs runājam par primārajiem indikatoriem, tad cenas, mēs paši, protams, varam sist uz pleca un norādīt, ka enerģetikas tirgu, iekšē tirgu mums tiešām izdevies nodrošināt vislabāko situāciju. Šeit cenas samazinās. Bet līdzīgi tomēr, ka enerģetikas tirgu arī sākotnējais izējas punkts, protams, bija varbūt maldinošs, ja mēs skatāmies pēc izējas punkta. Jo galu galā te runā par struktūrālām problēmām, līdzīgi, ka tās ir bijis un arī ir. Uh, enerģētikas tirgū. Mums šobrīd ir uzsākts pārkāpuma procedūras pret 15 valstīm, kas nav ievērsu, ieviesušas uh, vajadzīgos noteikumus. Un ar vienu mēs dzirdam, protams, arī sūdzības no Eiropas pilsoņiem par dažādu veidu trūkumiem, par to, ka nav nodrošināta caurskatāmība, ar vienu ir pilnīgi nesalīdzināmas cenas, tarifi, uh, kas tiek piedāvāti, un līdz ar to pakalpojumu um, pircēji nevar īsti izsekot, vai tas ir samērīgs pakalpojums un cenas. Struktūrālais risinājums varētu būt tāds, ka mums tiešām vēl vairāk jāskatās, vai pietiek ar līdzinēm mm, tiesībām un regulējumu. Uh, Labi, viens ir, protams, ja mēs skatīsim atsevišķu vēl priekšlikumu par viesabonēšanu, bet es nedomāju, ka līdz ar to būs visas problēmas atrisināts. Nu, lūk, tik daudz kopā vēl savēlkot um, telekomunikācijas interneta pakalpojumi. Tur mums jāpanāk tiešām straujāki noteikumu pieņemšana, transponēšana nacionālā likumdošanā, un tāpat ir jāskatās digitālākais regulējums, kas tiek piedāvāts, un jāpanāk arī nacionālā regulātora loma būt skaidrākā. To mēs visi esam arī akcentējuši un uzsvēruši savā dokumentā. Un visbeidzot, 17. punktā, kas arī mūsu kompetences jautājums piekļuva finanšu līdzekļiem maziem vidiem uzņēmumiem. Te varam tikai teikt to, ka maziem vidiem uzņēmumiem ir ļoti liela nozīme, to nemaz nevajag vēlreiz uzsvērt, tas ir skaidrs. Mums jānodrošina, ka arī turpmāk maziem vidiem uzņēmumiem arī krīzes apstākļos var ļoti labi strādāt. Un tāpēc šāda piekļuva finanšu līdzekļiem būtu jāvienkāršo. Ļoti kardināli. Vai nu mēs runājam par valsts palīdzību, vai arī privātiem līdzekļiem, bet tas būtu jāvienkāršo. Tad mēs esam noteikuši kopējo ietveru, kā mēs veidojam arī piekļuvi Eiropas Savienības tirgiem, bet vēlos tomēr notikt uz valodu problēmu. Bieži vien tā ir tieši liela barjera valodu ne, nezināšanu. Tāpēc divi priekšlikumi. No vienas puses mēs vēlamies vienkāršotas procedūras, no otras puses mēs vēlētos, lai arī šīs vienas pieturas aģentūras tiktu reāli īstenotas. Es gribētu arī vēlāk pie šī jautājuma atgriezties, bet katrā ziņā paldies, un es arī gaidu arī kolēģu viedokli un paldies, ja tomēr ievērotu lielāku cieņu un klusumu zālē, kam mēs runājam. Allora, abbiamo pochi minuti prima. Paldies. Nu, lūk, tagad ir pāris um, minūtes vēl palikušas mums pirms sāksim balsošanu. Un līdz ar to, jāatzīst situācija, protams, sarežģīta, jo deputāti nāk, deputāti iet, uh, bet, nu, lūk, tagad uh, Ennas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, atvainojiet, ka es paaugstinu balsi, bet tas tiešām ir ļoti nepatīkam gan referentam, gan citiem kolēģiem, uh, ka jāstrādā šādos apstākļos. Mēs neko nedzirdam, mēs nedzirdam pat tulkojumu. Un tādēļ es gribētu teikt, ka mm, šajā sarakstā nav iekļauti divas galvenās problēma grupas pilsoņiem un uzņēmumiem. Proti, iespēja par uh, uh, pirktspēju un nodarbinātību. Jāsaka, uzņēmums saskaras ar negodīgu konkurenci, samazinās apgrozījums un patiesībā jāsaka uzņēmumi arī mirst tādēļ, ka trūkst finansējuma. Protams, šīs trīs jomas Uh, enerģētika, internets un atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem. Tas, protams, ir labi. Pirmajā gadījumā ir spekulācija vainojama. Ja Eiropā tiek pārdots vairāk enerģētikas resursu nekā tiek saražots, tas nozīmē, ka pastāv spekulācija enerģētikas jomā un ir tādi, kas iedzīvojas neko neražojot. Tālāk par telefonijas pakalpojumiem. Francijā jauna operatora parādīšanās parādīja, ka pastāvēja nelegāla vienošanās starp pakalpojumu sniedzējiem un ka bija liela, liels uzcenojums eh, šiem pakalpojumiem. Tālāk par uh, finansējumu pie, pieejamību. Bankas tika glābtas, Eiropas Savienība tās glāba, un tagad šīs bankas atsakās sniegt palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tagad cilvēki, kas ir visu dzīvi ieguldījuši uzņēmumu izveidē, visu pazaudē tādēļ, ka nevar saņemt 100 tūkstošu eiro aizdevumu, un tas ir absolūti nepieļaujami. Paldies, tagad vārds Rūbiku. Entschuldigung. Atvainojos. Paldies kolēģim Girkam. Es apsveicu viņu par labo, ar labo ziņojumu, jo galu galā viņš tiešām ir ļoti labi trāpījis uz svarīgajām iedzīvotāju bažām. Mums tas ir liela prioritāte, ja mēs skatāmies, kas ar notiek parādu krīzē, kas ir reāli arī jautājums par to, ka ir, protams, dažāda veida arī naudas noslēgti līgumi starp no A uz B. Uh, tad ir skaidrs, ka tas ir paiet, mm, paiet garām pašiem iedzīvotājiem. Mums ir tūkstošiem bezdarbnieku uz ielām, un mums tagad ir jāskatās, kā mēs varam palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem, tomēr arī piesaistīt jauniešus bezdarbniekus. Līdz šim Eiropas komisija eh, aicinātu viņu tomēr aktīvāk strādāt un piedāvāt jaunus bonusus, lai tiešām arī jauniešus uh, mēs varētu iedrošināt arī pašus veidot uzņēmumus un līdz ar to radīt vēl jau darba vietas citiem. Un, protams, ka stimuls viņai būtu iespējas veidot labas darba vietas ar labām atalgojuma iespējām. Lūk, šis ir svarīgākais jautājums, tātad ir atspoguļots viņa arī priekšlikumā, un tas ir ļoti labi. Paldies! Grazie, non ho più nessuno iscritto a parlare, per cui la parola la... Paldies, šobrīd izskatās, ka neviens vārdu vairāk nelūdz, tad došu vārdu Eiropas komisijai, ja ir kāds pārstāvis. Kāds vēlas no komisijas izteikties? Liekas, ka nē. Nu, labi. Varbūt tad vēl sekunde referentam. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem un vēlos pievērst uzmanību tam, ka kopā ar vadošo komiteju, IMCO komiteju, mēs esam vienojušies, ka šajos trīs lielajos jautājumos tad mēs esam vadošie komiteja, mēs tad esam arī Eh, internets, eh, teleko, eh, telefons un arī tātad enerģētikas un papildus pasākumi. Tātad tie ir mūsu galvenie jautājumi. Un tad līdz 12. martam tātad gaidīsim jūsu grozījumus. Un līdz ar to šos grozījumus tālāk mēs iestrādāšu mūsu sagatavotajā atzinumā. Paldies! Paldies! jums, Girka kungs. Nu ko, tā tikai man jums jāatgādina, ka grozījumi jāiesniedz vēlākais līdz 22. martam. Pudzienu laikam. Un tagad, lūdzu, sagatavosim balsošanai, kur sāksim pēc divām minūtēm.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 Bene, allora se prendete posto possiamo iniziare. Labi, deputāti, tad mēs varam sākt ar balsošanu. Bet uzreiz došu vārdu arī Von Rodes kungam. Un tad uzreiz pēc tam būs balsošana, kas būs ļoti sarežģīta, manuprāt, gan. Jā, paldies priekšsādātāji. Divas lietas, kuras vēlos šobrīd norādīt. Pirmkārt, šorīt ierodoties uz sanāksmi, te bija gandrīz vai tā kā mītiņš ārpusē ar lieliem plakātiem un vairāki deputāti kā uzrunāti kā lielie varoņi un sli, slavināti kā zaļie, zaļās enerģijas varoņi un citi tik pilnīgi nomelnoti. Manuprāt, tomēr mums ir jāuzraksta birojām pasakot, ka šāds uh, teātris mums nav vajadzīgs, tas kavē mūsu darbu. Es nezinu, nu, nedomāju, ka politiķiem būtu vēl jābūt konfrontētiem ar šādu veidu mītiņiem īsti pirms sanāksmes. Tas taču mūs kavē visiem strādāt. Otkārt, par balsošanu. Nu, labi, šodien sagatavoti divi lielie ziņojumi. Un mēs balsosim, protams, arī ļoti plaši. Un tātad runāsim par jaunā mandāta izstrādāšanu, bet citu savukārt gadījumos es tādu iespēju vairs neparedzam. Labi, neatkarīgi kā nu arī, lai tas būtu, un vai tas īsti atbilst reglamentam vai neatbilst reglamentam, tātad vai komiteja var pašam referentam piešķirt jaunu sarunu mandātu, nu man tas liekas kaut kāds drusku tāds gandrīz kaut kas īpatnējs un jauns Katrā ziņā politiski tas ir kaut kas nu, ļoti saudabīgs. Nu, labi, es te strādāju tikai divu ar pus gadus, gan, bet man liekas, ir tā. Ja jau gadījumā ir paredzēts balsojums un balsošanas rezultātā ziņojums ir apstiprināts komitejā, tad tas jau reizē arī ir uzreiz sarunu mandāts pašam referentām. Ja tagad jūs vēlaties šos noteikumus mainīt, tad es tomēr aicinātu ievērot zinām pēcticību un nodrošināt, ka tad uzreiz ir arī, protams, šīs noteikums apmēram absolūti visos gadījumos, nevis uz atsevišķiem komitejas sekretāriem ziņām, bet uz visiem ziņojumiem būtu jātiecina šādu papildus mandāta balsošanas noteikumi. Savādāk sanāk, ka mēs nonāksim pilnīgi jaunā politiskajā cīņā, kur mēs vairs necīnīsimies par politiku saturu, bet gan drīzāk tikai par formu. Un mums, manuprāt, tad būs ļoti sarežģīta situācija. Nu, mēs negribam, lai mums pēc tam arī sanāk šādas situācijas. Reiz mēs esam nobalsojuši par ziņojumu, mēs esam nobalsojuši par ziņojumu. Mums nav vairs atsevišķi jābalso par mandātu. Mēs nedrīkstam sevi iedzīt slazdā. Un, ja jūs gribat uh, tagad iedarbināt šādu jaunu kārtību, nu lūdzu, tad to vajag attiecināt uz pilnīgi visiem ziņojumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu paldies. Pirms došu vārdu citiem, kas lūdz tagad vārdu, es tomēr norādu. Divas lietas. Rodas kungs, pirmkārt, mums ir šāda situācija, tātad, jā, piemēram, durvīm mēs esam arī izsaukuši apsardzi, viņi tātad ir eh, šo situāciju atrisinājuši, un tiešām mums tātad ir jauna kārtība, un mēs to piemērosim visās situācijās par balsošanu, es domāju. Butiko kungs, jā, es vēlējos par šo jautājumu, par to manifestāciju ārpusē, kas notika, nu, man tas gan nekādā ziņā nekā, netraucēja. Uh, es īsti nebūšu pret to. Mani gan nenodēvēja par lielo varoni, par ko varētu gan izteikt zinām nožēlu, bet, nu, katrā ziņā viņi mani iedrošināja rīkoties, lai es kļūtu par varoni parlamentā. Un es nedomāju, ka to vajadzētu uzskatīt par kaut kādu apvainojumu, bet gan drīzāk tādu laipnu iedrošinājumu un atgādinājumu, un šādā ziņā arī, kolēģi, es jums tomēr nepiekrītu. Royal kungs, lūdzu. Butikov kungs, godātais kolēģi, es jums absolūti iebilstu, Rodes kungam ir taisnība. Jo, lūdzu, pirm, parlamentu priekšā un pašā parlamentā, ja notiek šādas manifestācijas, un arī te īsti pirms mūsu balsošanas zāles tieši, ja tiek rīkota politiskā akcija, vienalga kāda, tas ir tomēr politisks raksturs, kas mēģina ietekmēt mūsu balsojumu, tam vispār nav nekādas veida darbības šeit. Viņam nav ko darīt šeit. Jūs pats šots vienmēr pret lobbyismu, un šoreiz arī nevajadzētu jums tā atbalstīt. Es esmu pilnīgi pret to, un esmu pateicis, ka tika e, šīs darbības izbeigtas. Sadāk sanāk, ka tikpat labi arī mēs varējām laist iekšā lielo senego uzņēmumus, lai viņi arī tad savas lietas bīda. Un vēl otrs komentārs Pazuda mikrofons. Jo, das, es hat aber doch einen Sinn, dass... Tomēr tam visam ir pamats. Parlaments tomēr galu galā ir jānodrošina brīva telpa no demonstrācijām. Te nav vietas demonstrācijām. Es jums gribētu norādīt, tas, kas jums ir izveidojies noteikumi parlamentā, un šodien šis ir ļoti slikts piemērs, ļoti slikts piemērs. Tālāk par procedūru. Rodskungs pareizi norāda, ka normālā kārtība būtu tāda, ka parlaments nobalso, komiteja nobalso, Dāmas un kungi, ja es jums ļoti traucēju jūsu sarunām, nu tad pasakiet, jā? Ja? Normālā kārtība ir tāda, ka komiteja nobalso par savu ziņojumu, un tad, tad, tad komiteja nobalso, un tad parlaments plenārsesija balso, tātad parlamentam ir kopējā iespēja nobalsot par savu sagatavotu pozīciju, un tālāk mēs risinām sarunas ar padomi. Uh, Tāda ir parasta kārtība, un Rodīkums pareizi norāda, ka šādā gadījumā, ja jūs vēlaties arī papildus jau iepriekš uh, sniegt mm, mandātu referentam risināt sarunas ar padomu, tad tas ir automātiski, tad arī jāpanāk arī, kad vienmēr piemērosim šādu kārtību. Man gan jāatzīst, ka tā ir vispār ļoti tāda liela skepse lasījuma, pirmā lasījuma vienošanās uh, nu, manuprāt, tas ir nevēlami un neatkarīgi, vai tas ir pareizi vai nepareizi, tas īsti ar to pat nav darīts. Bet pirms vispār parlaments plenāra sesijā nav nobalsojis par to, tad jau tālāk ir izsnāts sarunas. Nu, lūdzu, lūdzu, kārtību zālē. Tātad, jā, sanāk, ka kolēģiem arī komitejā vispār nav iespējams nekādā veidā to ietekmēt, jo galu galā tad sanāk, ka tiks piedāvāts tikai iespējas uh, pirmā lasījumā pateikt jā vai nē, sarunās ar padomi, atbalstām vai neatbalstām. Tāpēc īstenībā politiski svarīgākajos lēmumos būtu jādod iespēja visam parlamentam kopumā pozicionēt savu nostāju pozīciju un tikai tādā veidā. Lūk, piemēram, ir arī, protams, pilnīgi cita situācija, kā jau iepriekš pieņemtā regula situācija, kāds ir šobrīd ar viesobināšanu. Te ir īsts tehnisks grozījums, un tur, lai mēs iekļautos lai grafikā, mēs, protams, varam arī atbalstīt šādu īpašo kārtību. Un galu galā, tā kā jau politiskais pamatlēmums ir pieņemts, tad te tikai detaļās mēs varam, protams, to risināt. Bet ja jūs to piemērojat citos, uh, jautājumos, tad ir pilnīgi nepieņemami nedemokrātiski, jo kolēģiem, kas nav šajā komitejā, vispār tad ir liekta iespēja arī piedalīties. Paldies! Tālāk došu vārdu Turmes kungam, un pēc tam es ierosinu, ka mēs beidzot ķeramies pie balsošanas. Turmes kungs, lūdzu. Uh, have, uh... Lūk, jā, šādās situācijās mums ir no mm, zīmīgu balsojumu priekšā, tas, protams, izraisa lielas emocijas zālē. Manuprāt, mums ir balsošana šodien par energoefektivitāti, par viesabināšanu un arī reizē par arī caurskatāmību uh, energolīgumos, tātad Kariņkungs sagatavotais ziņojums, un es aicinātu šeit tiešām paskatīties uz lietām savādāk. Tad vakardien koordinātoru sanāksim veselu stundu runājām par šo mandātu, uh, Un par to mums tad būtu tiešām jāskatās tad vēlreiz šodien, ja mēs par to runājam pirms balsojam. Šodien un arī tāpat, lai arī nodrošinātu, ka mums ir tiešām skaidra šāda raita balsošana. Es kā arī referents par energoefektivitātes jautājumiem aicinātu, tad vispirms sākt balsojumu ar viesabonēšanu un pēc tam ķerties pie energoefektivitātes jautājumiem un balsot par šo direktīvas priekšlikumu un balstos, ka mums šodien vairs nav laika te runāt par mandātu, ja pašu procedūru. Un vēlos norādīt, ka principāli es, protams, atbalstu Rodas kunga pozīciju, bet šobrīd, lai mēs nodrošinātu efektīvu un raitu balsošanu, lūdzu tātad laiks sāk balsot. Eh, vorrei iniziare il voto, qui nella lista mi mancava. Tā, tad es gribētu aicināt mūs eh, sākt balsot, kaut gan Hubners kundze vēl gribēja izteikties, ja nemaldos. Vai jūs vēl gribat izteikties? Państwa, szacunku dla nas samych. Jā, pavisam īsi. Visi tie, kas šobrīd jau ir deputāti ieradušies zālē, sanāk, ka mēs saņemam visu šo balsošanas sarakstu tikai vakar desmitos vakarā. Lūdzu, tas ir pret noteikumiem. Mums jābūt bija vismaz 24 stundām, lai iepazītos precīzi ar visiem lietas materiāliem, un tagad man nebija šāds iespējas. Tāpēc es aicinātu priekšsādātājs kundze, tomēr lūdzu, lūdzu, nākotnē jūs skatieties un lūdzu skatieties, lai mēs saulēcīgi saņemam šos dokumentus. Tas ir neiespējams darba veids. Jūs taču nevarat pieprasīt, lai mēs tagad visu nakti sēdētu un lasītu šos dokumentus. Grazie. Grazie, ragione, iniziamo il voto. Paldies, jā, jums ir pilnīgi taisnība, bet sāksim lūdzu balsot. Pirmais jautājums par viesabonēšanu. Nīblers kundze ir lūgus vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Es pavisam īsi vēlos pateikties ēnu referentiem. Mēs jau nedēļām ilgi mēģinām panākt tādus kompromisus, kas būtu visiem, vai nu vismaz lielai daļai, būtu pieņemama. Un tagad vēlos pateikties visiem kolēģiem, kolēģiem par viņu ļoti konstruktīvo un sadarbības gaisotni. Es saprotu, ka tā, nekad jau nebūs, ka visi atbalstīs visus tādus kompromisus, bet sadarbība bija tiešām piemērs citiem. Paldies jums visiem! Grazie, allora iniziamo il voto. Paldies, Nīblers kundzei. Tad ķeramies pie grozījumiem. Grozījums eh, numurs 115 un 116 eh, par abiem kopā, kurš par pret atturas noraidīts. 117. Eh, grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pāriem pie 30. grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. 31. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 121. kurš par pret atturas pieņemts. 122, 32 un 11. kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 127. kurš par pret atturas pieņemts. Kopā no 12D līdz uh, uh, IMCO uh, 34. atvainojas, saka priekšādā to, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, grozījumi no 12D līdz 35D, kurš par pret atturs pieņemts. Atkal kopā 134, 135 grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 136, kurš par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss grozījums, kurš par pret atturas atturas pieņemts. 13. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 14. kurš pār pret atturas šķiet, ka noraidīts. Pārbaudam elektroniski Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīs no tautas partijas balso par daudz. Trīs uh, tautas partijas uh, locekļi par daudz. Vēl viens par daudz. Perfekto. Labi, tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Tātad pieņemts. 32 pret, par 26 pret. 116. grozījums, kurš par? 16. grozījums, kurš par? Skuzātamies. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja, ir neliela kļūme. Trešais kompromiss grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. 16. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 17. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski, labi, tātad pārbaudam 17. grozījumu. Balsojums par 17. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Joprojām no tautas partijas divi par daudz balso. Viens vēl par daudz. Viens no tautas partijas par daudz. Viens joprojām par daudz no tautas partijas. Labi. 30 par 26 pret, tātad pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Piektais kompromiss grozījums, tātad balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts ir 19 pār 39 pret. Noraidīts. Sastais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Uh, 202. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 224, 225 un 48 kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 226, kurš par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 240, 41 un 50, kurš par pret atturas pieņemts. 242, 243, 244 kopā, kurš par pret atturas norēdīts. 51, kurš par pret atturas pieņemts. 245. kurš par? Nē, par 34. jābalso vispirms. Tātad 34. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 245. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 52. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 251. kurš par pret atturas pie, uh, pieņemts. 11. kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 263. kurš par pret atturas noraidīts. 265. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 55. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 56. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 12. kompromiss. Kurš par? Pret?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 pret atturas pieņemts. 13. kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 296. kurš par pret atturas pieņemts. 299. kurš par pret atturas noraidīts. 303. kurš par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 304. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41 un 305. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trīsimt divdesmit ceturtais, kurš par 324. 324. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 324. Šķiet, ka kaut ko izlaidām, saka priekšsādātāji. Nē, 324. Mums bija tātad jāizlaiž divas lapas puses, kurš par pret atturas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

pret atturas noraidīts. 74. kurš par pret atturas noraidīts. 343. kurš par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 359. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Imko pirmais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 63. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 64. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 65. Kurš par? Pret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 pret atturas pieņemts. 9. kurš par pret atturas pieņemts. 76. kurš par pret atturas pieņemts. 77. kurš par pret atturas pieņemts. Kopā pirmais, desmitais un otrais, kurš par pret atturas pieņemts. Sep 80. 80. grozījums. Nē. Si. Salsi. Priekšsēdētāji noskaidro. 78. grozījums. Kurš par? Laikam jāpierēt tomēr pie 80. grozījuma. Tātad 80. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 82. kurš par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 85. kurš par pret atturas pieņemts. Imko 12. kurš par pret atturas pieņemts. 89. kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. 89. sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Atkal divi no tautas partijas par daudz balso. Vēl viens par daudz no tautas partijas balso. Labi, tagad viss kārtībā. 35 pār 20 pret. Tātad pieņems šis grozījums. 91. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 94. kurš par pret atturas pieņemts. 98. kurš par pret atturas pieņemts. 90. 8, 9, 9 kopā, 9, 9 un 100 kopā par pret atturas pieņemts. 103, kurš par pret atturas pieņemts.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 107. kurš pār, 17. Eh, kurš pār pret atturas pieņemts, 18. kurš pār pret atturas pieņemts, 5. kurš pār pret atturas pieņemts, 6. 20. 108. 109. kopā kurš pār pret atturas pieņemts, 111. Eh, kurš pār pret atturas pieņemts, 112. kurš pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 114. kurš pār, pret, atturas pieņemts. 9. kurš pār, pret, atturas pieņemts. 24. kurš pār, pret, atturas pieņemts. 25. kurš pār, pret, atturas pieņemts. 27. kurš pār, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Atkal divi no tautas partijas par daudz. Tagad viss ir kārtībā. Nē, divi no tautas partijas joprojām par daudz balso. Joprojām divi no tautas partijas par daudz. Tātad divi no tautas partijas lūdzu izņemiet kartes no balsošanas iekārtām. Vēl joprojām viens par daudz balso no tautas partijas. Vai tagad viss kārtībā? Šķiet, viss ir kārtībā. Tātad skatīsimies, kāds ir rezultāts. 54 pār 5 pret pieņemts. Tagad varam pāriet pie nākamā jautājuma, bet, protams, sveicien Nībērs kundzei, un tagad mums jābalso, lai redzētu, kurš ir par to, lai sāktu sarunas ar padomi. Balsojam, tātad, kurš ir par? Elektroniski balsojam par šo lēmumu. Atkal divi no tautas partijas par daudz. Diviem aizvietotāji locekļiem ir jāizņem savas kartas no balsošanas iekārtām. Vēl viens par daudz atkal. Labi, šķiet viss kārtībā. 46 par, 1 pret, 3 atturās. Tātad 46 deputāti vēlas, lai šīs sarunas nekavējoties tiktu sāktas ar padomi. 46 par 1 pret. Paldies Nīblers kundzei Turmes kungs. Uh, merci, madame la... Paldies, priekšsēdētājs kundze pēc eh, sešu mēnešu intensīva darba mēs šodien balsosim par energoefektivitātes tiesību aktu ziņojumu. Vispirms vēlos pateikties visu politisko grupu ēnu referentiem. Šīs sarunas bija grūtas, bet godīgas. Tāpat vēlos pateikties mūsu darbiniekiem, kuri veltīja ne tikai darba dienu vakarus, bet pat nedēļas nogales, lai strādātu pie kompromisa grozījuma teksta. Šajā priekšlikumā balsošanas sarakstā ir uh, viens liels grozījums. Es vakar vakarā runāju ar Pilāru un citiem tautas partijas grupas deputātiem un lūdzu atsaukt 59. grozījumu, kurš uh, radīja sarežģījums arī tautas partijas uh, grupai gala, gala balsojumā, un es piekrītu atsaukt šo grozījumu. Līdz ar to priekšsēdētājs kundze mēs varam sākt balsojumu. Paldies, turmēs kungs. Sāksim balsojumu. Tas ir garš balsojums. Un man nepieciešama jūsu palīdzība. 120. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Lūdzu, kolēģi, tie, kuri nevēlas balsot, var iziet no zāles. Un tas pats sakāms arī par asistentiem un citiem, ir, kuri ir pārāk plāpīgi šai zālē. 331. kas par pret atturas noraidīts. 333. kas par pret atturas noraidīts. 333. grozījums balsosim par to elektroniski. Sākam balsot. Atkal divi tautas partijas uh, deputāti ir par daudz balsojumā. Es lūgtu aizvietotājiem izņemt balsošanas kartītes no iekārtām. Tā. Madurēls kundzei. Es domāju, ka tas, ka divi tautas partijas uh, grupas deputāti ir klāt šai balsojumā, tas varētu sarežģīt mūsu balsojumu. Es domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot šo situāciju un varbūt balsot elektroniski laiku pa laikam. Paldies, saka priekšsēdētāji. Manuprāt, tas, ka divi deputāti valso par daudz, patiesībā jau šo ainu būtiski nesagrozīs. Uh, bet tomēr es vēlos norādīt tautas partijas aizvietotājiem, ka viņiem nevajag visu laiku balsot, bet viņi var palikt zālē gadījumam, ja kāds cits deputāts iziet no zāles. Bet lūdzu nebalsojiet katreiz, bet lūdzu arī neiet ārā no zāles gadījumā, ja jums kāds būs jāizstāj balsojumā, bet šo divu deputātu klātbūtni jau kopā nu īpaši negroza tomēr. Passiamo allora. Labi, 333. grozījums ir noraidīts. Tagad balsojam par 337, 338, 339 kopā, kas par pret atturas tie ir pieņemti. 341. grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu, par pret atturas noraidīts. Tā otrā daļa, jā, lūdzu. Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski? Nē, tad par otro daļu, kas par? Nav otrās daļas. 343. kas par pret atturas noraidīts. 344. kas par pret atturas noraidīts. 346. kas par pret pret atturas noraidīts. Labi, balsosim elektroniski, pārbaudīsim balsēm rezultātus. Beidzam balsot. 28 pār 29 pret, tātad šis grozījums ir noraidīts ar nelielu balstu pārsvaru. Fordas kundze. Atvainojos, es uh, nepagūvu piespiest balsošanas uh, pogu par, un es būtu balsojusi par. Vai jūs varētu vēlreiz pārbaudīt elektroniski? Priekšsēdētāji, līdz tik un tā rezultāts būtu 29 pret 29. Līdz ar to šis grozījums tik un tā būtu noraidīts. Tātad tas bija balstājums par 346. Šis grozījums ir noraidīts. Mums ir jāņem vērā Fordas kundzes balsojums. Viņa bija pār, bet tik un tā rezultāts būtu 29 pār 29 pret, līdz ar to noraidīts. 349, kas pār pret atturs noraidīts. 350 un 30, 352 abi kopā, kas par pret atturas noraidīti. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār, divdesmit septiņi pret. Jums bija taisnība. 357 352. ir pieņemts, es atvainojos. Tagad 357. kas par? Pret. Atturas. Kolēģi, jūs neceļat rokas pietiekam augstu. Labi, balsosim elektroniski par šo grozījumu. 357. grozījums balsojam elektroniski. Manuprāt, tas bija pieņemts, bet mums jāpārbauda. Beidzam balsot. 41 pār 17 pret. Bet es neredzēju gan 41 pacelt roku. 358. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 358. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 32 pret. Līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. 365. Kas par? Pret atturas noraidīts. 362. Kas par? 362. Kas par? Pret. Atturas. Manuprāt, šis grozījums ir pieņemts, bet nebija rezultāts īsti skaidrs. Pārbaudīsim balsojot elektroniski, balsojam par 362. grozījumu. Beidzam balsot. 43 par, 16 pret. 368. kas par pret atturas pieņemts. 8. kas par pret atturas pieņemts. 9. kas par pret atturas pieņemts. 375. kas par pret atturas noraidīts. 374, kas par pret atturas noraidīts. 373, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 373. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 26 pār 32 pret, līdz ar to grozījums noraidīts. 372, kas par pret atturas noraidīts. 380, kas par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 380. grozījumu. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret, līdz ar to grozījums noraidīts. 378, kas par? Pret. Kā jums šķiet? Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 377. 377. grozījums. Vai šeit mēs balsējam par 78 vai 77? 378. Es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētāji. Jā, mums te bija neliels pārpratums. Balsojam par 378. grozījumu. Sākam balsot par 378. grozījumu. Beidzām balsot. Viens ALDE grupas deputāts par daudz balso, viens liberāls ir par daudz balsojumā. Rezultāts. 378. grozījums, tātad 43 pār 16 pret 1 atturās, līdz ar to pieņemts. 377. grozījums, kas par, lūdzu celiet rokas, kas pret, atturas, noraidīts. Balso, pārbaudīsim elektroniski. Labi, balsojam elektroniski par 377. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār 29 pret, līdz ar to pieņemts šis grozījums. Šeit ir tiešām ļoti neliels balsu pārsvars. Trīsiem septiņdesmitais, kas par, septiņdesmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts, bet atkal nav skaidrs, balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski. Ir, ir arī tāds viedoklis, ka mums jābalso par 376. 377. grozījums tika pieņēmts, un sekretariāts man saka, ka, ka mēs esam nobalsojuši par 378. grozījumu, un līdz ar to 376 atkrīt. Līdz ar to mēs balstām tagad par 379. 28 bija pār, 29 pret, līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Jā, šeit uh, balsoju, rezultāts nebija acīm redzams zālē. Līdz ar to šis grozījums noraidīts. Tagad 381. grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 382 un 383 kopā, kas par, pret, atturas pieņemti.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 399, kas par pret atturas pieņemts. 402, kas par pret atturas noraidīts. 404, kas par pret atturas pieņemts. 403, 406 kopā, kas par pret atturas. Jūs necēlāt rokas, tādēļ balsojam elektroniski par šiem diviem grozījumiem. 403, 406 balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 pār 18 pret. 408 un 409 kopā, kas par pret atturas pieņemts. 413, kas par pret. 413, kas par pret atturas pieņemts. 414, kas par pret atturas noraidīts. 412, kas pār, vai jūs vēlaties pārbaudīt 414, labi balsojam elektroniski par 414 grozījumu. Beidzam balsot. 33 ir par un 25 pret. Līdz ar to šis grozījums ir pieņēmts. 414 ir pieņēmts. 412. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 416 un 417. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 418. Kas par? Pret? atturas noraidīts. 419, kas par pret atturas noraidīts. 420, kas par pret atturas pieņemts. 423, kas par pret atturas pieņemts Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski, balsojam par 423. grozījumu. Beidzam balstot. 27 pār 33 pret, līdz ar to noraidīts. 423. grozījums. Otrais kompromiss. Kas pār pret atturas pieņemts? 116. Kas pār pret atturas pieņemts. 1473. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 145, kas par 1477, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 1477. grozījums. Beidzam balsot. 29 pār 30 pret, līdz ar to grozījums noraidīts. 774, kas pār pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6, 2, 8, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss, kas par, pret, atturas noraidīts. Es atvainojos, saku priekšsēdētājs atvainojos. Trešais kompromiss ir pieņemts. Es vienkārši skatījos uz to, cik lapām pārlēt, jāpārlēc pāri, lai tiktu pie nākošā grozījuma. Mikrofons, lūdzu par trešo kompromisu. Trešais kompromiss ir pieņemts, saka priekšsādātāji. Vai jūs vēlaties elektroniski balsot par trešo kompromisu? Šeit rezultāts bija tiešām skaidrs. Šīs trešais kompromiss ir apstiprināts. Kāds ir šī balsojuma rezultāts ciparos? skaitliskā izteiksme. Jā, jūs gribējāt zināt, cik daudz deputātu balsoja. Nu labi, balsosim elektroniski par trešo kompromisu. Vienkārši ziņkārības dēļ. Saka priekšsēdētāji, beidzam balsot. 48 pār 8 pret 1 atturās. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par pret atturas pieņēmts. 115, kas par pret. Mēs balsojam par 115. grozījumu. Vai jūs atradāt, kur ir 115. grozījums? Kas ir pār pret? atturas pieņemts. 117. divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi, balsojam elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. 26 pār 33 pret, līdz ar to otrā daļa ir noraidīta. Jums bija taisnība. Piektais kompromiss, es atvainojos par šo kļūdu, tātad kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 39. NV 39. Tam vajadzētu būt 25. lapas pusē jau. Ja tad 24, tad 25. lapas pusē. Ceru, ka jūs atradāt visi. NV 39, 25. lapas pusē. Tātad par otro daļu par. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nu labi, pārbaudām elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Problēma nav. Tālāk sastais kompromiss grozījums. 29. lapas puses šķiram tālāk, kas par pret atturas pieņemts. Pārvadām? Nu labi. Nē, <clears throat> tātad, jā, kompromiss 6. Elektroniski lūdzam balsojam, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 bija pār, 32 pret. Līdz ar to <clears throat> es atvainojos. Tālāk sešā par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss grozījums. 33. lapas puse. Septītais kompromiss var pret atturas pieņemts. Tālāk atkal pārleciens uz 40. lapas pusi, 23. grozījums, 23. Ceru, ka visi atradāt 23. otrā daļa. Un tāpat 120. Visi atraduši šo bloku. 40. lapas pusi. Par, pret, pret, atturas. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņsimt trīsdesmit devītais pār pret atturas. Pieņemts. Es domāju, bet nu lūdzu elektroniski. Nu, lieta tāda, ka jūs neceļat pietiekami daudz rokas. 739. lūdzu elektroniski. Lūdzu. Es gan teicu, ka ir pieņemts, bet, nu, lūdzu. Beidzam balsot. 305 pār 16 pret. Pieņemts. 705. grozījums, lūdzu. Mūtiskais grozījums. Tātad lūdzu ar mutisko grozījumu par pret. Atturies noraidīts. Noraidīts. 689 par pret. Atturies noraidīts. 707 pret atturas noraidīts. Tālāk 786, 47, 786 par pret atturas noraidīts. Nu labi, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no tautās partijas atkal par daudz. Ar vienu viens par daudz. Nu labi, tagad beidzam balsot. 27 pār 32 pret noraidīts. Astotais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 56. lapas puse, 391 un 25. Atradāt? 391, 25. Kas par? Pret. Atturas Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 399 par. Pret atturas noraidīts. 393 par. Pārbaudām 392, nu, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 393 par pret. Atturēs. Noraidīts. Devītais kompromiss par pret. Atturēs. Pieņemts. Desmitais. Kaut kur bija 70. lapas puses, 17. kompromisuma 10. Pār. Atradāt visi. Tad. 70. lapas puses. Desmitais kompromiss, lūdzu par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. 88. lapas puses tālāk. viens septiņi septiņi septiņi, viens septiņi septiņi deviņi. Šie divi kopā.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 Skaidrs, ka noraidīts, bet nu lūdzu balsojam elektroniski par 1777, 1779. Beidzam balsot. 27 pār 32 pret. Noraidīts. 1778. Lūdzu. Kas pret? Atturas. Noraidīts. Tāpat kā iepriekš. Atkal, atkal bloks. Balsojam par bloku. 1371, 1780 un 1781. Par to visu lūdzu blokā. Mēs runājam par 90. lapas pusi. 1321, 1322, 1323, 1324, 1780, 1781. Lūdzu par šo blokā. Tas ir 11. pāns, 10. pielikums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 172, 173 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 30 pret noraidīts. Bet, nu jā, jā, jums bija taisnība jāpārbauda.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 Noraidīts. Nu labi, pārbaudām lūdzu 1327. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār, 26 pret. Pieņemts. Es ļoti atvainojos. Pieņemts. Pieņemts. 1329. Sākam. Kas par? pret atturas noraidīts. 59 atsaukts. 59 atsaukts, tālāk 60 lūdzu par pret atturas. Pārbaudām. Beidzam balsot. 29 pār 30 noraidīts. Noraidīts. Divpadsmitais grozījums kompromiss, kompromiss numur divpadsmit par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kompromiss, 95. lapas puses par pret atturas pieņemts. Tālāk. 826 Thomson par pret atturas pieņemts. 775 par pret atturas pieņemts. 17 par. Jūs gribat iepriekš pārbaudīt? Lūdzu, 775. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 tālāk par pret atturas. Nu labi, elektroniski. Beidzam balsot. 25 patrīts un iepret. Noraidīts. 17 par. Pret. Pieņemts. 14. kompromiss grozījums par pret pieņemts. Kompromiss numur 15 par pret pieņemts. viens, četri, septiņi, divi par pret. Pieņemts. Nu, labi, pārbaudām. 1, 4, 7, 2. Beidzam balsot. 29 pār 30 pret noraidīts. Tālāk 1481 atsaukts. No 72 atsaukts. 79, 1479 par blokā tad balsojam. Pret atturas. Nu labi, elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 28 pār, 29 pret, noraidīts. Nākamais bloku balsojums. 91, 92 kopā, lūdzu. Pret. Noraidīts. Nu labi, elektroniski lūdzu. 91, 92 kopā. Sākam balsot. 52 un 108 lūdzu balsot kopā. 34 pār 25 pret pieņemts. Ja 4, 8, 8 noraidīts. Tālāk kompromiss numur 16 par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 17 par pret atturs pieņemts. NV29, kas ir par, atturas noraidīts, kompromiss numur 18, par, pret, atturas, pieņemts. Astoņdesmit deviņi par pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts 1560 par pret noraidīts at, atturas un noraidīts, noraidīts. Nu labi, pārbaudām. Balsojam elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 31 par, 28 pret. Pieņemts. 1,560 pieņemts, 1,561 par pret atturas noraidīts. 1563 par pret atturas noraidīts. 1564 66 e, par pret atturas noraidīts. Nu labi, elektroniski 1566. Beidzam balsot. 29 pār 29 pret noraidīts. Bet Jānis bija taisnība, bija diezgan grūti pateikt, kā bija. 1784 pār pret atturas noraidīts. 1785 pār pret atturas noraidīts. 1786 un 105 kopā par pret atturas nesmu pārliecināta. Izskatās, ka pieņemts. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. 51 pār, 8 pret. Nu, jūs lūdzu celiet taču rokas. Viens septiņas, viens septiņi tikai mutisko grozījumu. Mēs balsojam tikai par mutisko grozījumu. Holds kundze, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, tas ir tikai labotu to, ko jau īstenībā atbalsta visas grupas, bet mēs to palaidām garām, izstādot kompromisu grozījumu tur, kur runa par electricity undertakers, electronic operators vietā. Tas ir pareizāks termins, un tas atbilst visām dalībvalstīm, ņemot vērā arī atšķirīgās situācijas. Paldies! Nu, labi, viss skaidrs, ļoti labi. Tad līdz ar to nobalsojam par šo mocisko grozījumu 1787. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Nu, labi. 788 par pret. Atturs. Mm, noraidīts. 1789 pār pret. Atturs noraidīts. 1790 un 1791 kopā par pret atturs at noraidīts. 1792 vai vēlaties pārbaudīt 90 un 91. Labi, balsojam elektroniski par 179, 1791. Viens tautas partijas deputāts par daudz balso. Joprojām viens par daudz? 28 līdz 31 noraid, 28 par 31 noraidīts, uh, 1792. pieņemts, NV 106. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 1793. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. NV 107. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 1796, kurš par pret atturs norēdīts. NV108, kurš par pret atturs norēdīts. 1797, kurš par pret atturs norēdīts. pārbaudīsim elektroniski. Tātad 1797. Beidzam balsot. 29 par 30 pret, tātad noraidīts. 1798, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 1798. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz atkal balso. Joprojām viens par daudz no tautas partijas. 31 pār 25 pret, tātad pieņemts. 1800 grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Uh, 1809, kurš par pret atturas noraidīts. 123. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Labi, pārbaudam 123. Atkal viens no tautas partijas balso par daudz. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret, tātad noraidīts. 124. Eh, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 125. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. NV pirmais grozījums. Kurš par? Pret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 atturas noraidīts. 137. kurš par pret atturas pieņemts. Uh, pirmais grozījums no sieviešu tiesību komitejas par pret atturas noraidīts. 138. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam, labi, par 138. pārbaudam. Uh, elektroniski. Viens no tautas partijas atkal par daudz. Trīsdesmit viens pār, divdesmit deviņi pret, tātad pieņemts. Pret. Atturas. Pārbaudam 141 un NV3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 32 pret noraidīts. 142. kurš par pret atturas pieņemts. 143. kurš par pret atturas pieņemts. 144. kurš par pret atturas pieņemts. 147. kurš par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 147. Atkal viens no tautas partijas par daudz balso. Labi, beidzam balsot. 25 par, 33 pret noraidīts. 148. kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Labi, 148. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 27 pret, tātad pieņemts. Ļoti labi. 149. 149. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 150. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Mm, šķiet, ka uh, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 33 pār, 26 pret, tātad pieņemts. 150. ir pieņemts. 152. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit piektais, simt piecdesmit sastais, kurš par šiem kopā pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski, tātad 155. 158. par šiem diviem grozījumiem kopā balsojam elektroniski. Viens no tautas partijas pa daudz. Tagad labi, beidzam balsot. 26 pār 33 pret noraidīts. 157. 157. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsādātāji, labi, pārbaudam 157. elektroniski, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār, 31 pret, noraidīts. 159. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Simtus sešdesmitais otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 161. kurš par? pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski 161. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 pār 28 pret, tātad pieņemts. Šis bija 161. par ko nu pat nobalsoja balsojam par 162 un 163 kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 164. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Simt sešdesmit sastais, kurš par? Pret? atturas pieņemts. 174. kurš par pret atturas pieņemts. 175. kurš par pret atturas elektroniski pārbaudam. Labi. 175. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot 31 pār 29 pret. Pieņemts. Simt astoņdesmit ceturtais. Simt astoņdesmit ceturtais. Te ir mutiskas grozījums. Eh, kurš ir arī iesniegts. Balsojam, kurš par pret atturas noraidīts. Es atvainojos, vai jūs varētu atgādināt, par ko mēs balsojam? Šis mutiskais grozījums, tas nozīmē, ka mēs balsojam par sākotnējo grozījumu, bet svītrojam vārdus or occupied. Man nav īsti skaidrs, par ko mēs balsojam nu pat. 184. grozījums ir Čičester kunga grozījums. Mēs balsojam par grozījumu, Čičester kunga grozījumu plus mutiskais grozījums. Tātad ar uh, eh, pievienot mutisko grozījumu. Tātad tas nozīmē, ka svītro vārdus or occupied angļu valodā. Jā, tieši tā. Tātad šis mutiskais grozījums svītro šos vārdus or occupied. Par to mēs nobalsojām, saka priekšsēdētāji, jā. Tātad. Vai mēs varam pārbaudīt vēlreiz, uh, prasa deputāti no zāles labi, pārbaudam elektroniski balsojumu par šo grozījumu. Par 184. Kurš balso par? Pret? Labi, pārbaudam elektroniski. Šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot. 30 ir pār, 28 pret. Tātad pieņemts. Simt astoņdesmit astotais grozījums, kurš par, pret, apturas noraidīts. Simt astoņdesmit trešais, kurš par, pret, apturas pieņemts. Simt astoņdesmit pirmais, kurš par, pret, apturas pieņemts. 185. un NV5. kopā. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 190. kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Uh, fam, otrais, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Labi, pārbaudam FAM otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par 33 pret noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 200. grozījums. Simtu deviņdesmit astotais, atvainojos, saka priekšsēdētāja, simtu deviņdesmit astotais. Kurš par? Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs šis balsojums, saka priekšsēdētāji. Pārbaudam elektroniski. 198. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār 26 pret pieņemts. 201 grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 205. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 208. kurš par pret atturas noraidīts. Pārējām pie FAM 4 grozījuma, kurš par pret atturas noraidīts. 214. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam balsojumu par 214. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 42 par, 15 pret. Tātad pieņemts 221, kurš par, pret, atturas pieņemts. 223, kurš par, pret pret atturas noraidīts. NV7, kurš par? Nē, priekšsādātājs sevi groza, tas atkrīt, tas atkrīt. Atvainojos. Trešais grozījums. Trešais grozījums tātad laikam. Nē, 227. vispirms. 217. kurš par? kurš pret atturas noraidīts. Trešais grozījums tagad Turmeskungs. Vai mēs varam pārbaudīt, vai NV7 atkrīt? Jo divi grozījumi pirms tam, manuprāt, netika pieņemti. Vai es kļūdos, saka Turmeskungs. Es atvainojos, mana kļūda, saka Turmeskungs, viss kārtībā. Tā, tad tagad trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 231. Kurš par? Nē, saka priekšsādātāji, nē. Nav 231. pārējām pie 232. 233. kopā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 238. Kurš par? Pret atturs pieņemts. 230. 236. 236. Un tri, eh, 237. kopā tie ir eh, savietojumi, kurš par pret atturas pieņemts. 241. kurš par pret atturas pieņemts Šķiet, ka noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts, saka priekšsādātāja. 242. Kurš par? Pret. Apturas. Pieņemts. 239. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, labi, pārbaudam elektroniski. 243. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 208, 28 par 31 pret noraidīts. Tātad 243 noraidīts. 244 tagad. Kurš par? Pret. Noraidīts. Divsimt piecdesmit sastais, kurš par pret atturas pieņemts. 252. kurš par pret atturas noraidīts. 248. kurš par pret atturas noraidīts. 257. kurš par pret atturas noraidīts. 258. kurš par pret atturas noraidīts. 262. kurš par pret atturas pieņemts. 264. 65. 68. ir pavisam kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 260. Septītais, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 268. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 200 pārbaudam 268. labi. Elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 35 pār 21 uh, pret. 260, 269. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. NV9. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 273. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 274. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 278. Kurš par? ir eh, prasība zālē pārbaudīt elektroniski 274. Tātad balsojam elektroniski par 274. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret. Tātad noraidīts 274. 276. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 277. Kurš par? pret atturas noraidīts. 278. kurš par pret atturas noraidīts. 279. kurš par pret atturas noraidīts. 280. un NV10 kopā par šiem, kurš par pret atturas noraidīts atturas pieņemts. FAM 5. Kurš par? Pret atturas noraidīts. NV 11. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 281. Kurš par? Pret atturas noraidīts prasību no zāles pārbaudīt. Balsojam par 281. Tātad pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 47 pār 13 pret tikai. Jā, īstais brīdis pārbaudīt. Labi. Ļoti labi. 282. 281. tātad bija apstiprināts. Tagad 282. kurš par? pret atturas noraidīts. Pārbaudam, labi, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār 26 pret. 284. Kurš par? pret atturs pieņemts. 285. kurš par pret atturas pieņemts. 286. kurš par pret atturas pieņemts. 287. kurš par pret atturas pieņemts. NV12. kurš par pret atturas pieņemts. NV13, kurš par pret atturas pieņemts. NV14, kurš par pret atturas pieņemts. FAM 7, kurš par pret atturas pieņemts. Nē, nē, nē. Atvainojos, saka priekšsēdētāja FAM 7, pārbaudam uh, elektroniski. Man šķiet, ka bija noraidīts. Beidzam balsot. 16 pār 42 pret. Tā tad noraidīts. NV 15. Eh, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 302. kurš par? 302. grozījums tagad. Kurš par? pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār 28 pret. Tā tad norē, uh, pieņemts. NV 19. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. NV 21. Kurš par? pret atturas noraidīts. 306. grozījums, kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. 306. grozījums, balsājam elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret noraidīts. Noraidīts. 122 pār pret atturas noraidīts. 121, kurš par pret atturas noraidīts. esam aizmirsuši vienu grozījumu. Nesam par to nobalsojuši. Tas ir simtajā lapas pusē. Fordas kundzes grozījums 1489. Tātad 1489. 17. pāns, 2. punkts. 97. lapas puse dažiem un citiem atkal 100. lapas puse, kā kurā dokumentā. 17. pāns, 2. punkts. Apmēram 100. lapas puse atkarībā no jūsu konkrētā saraksta. 1, 4, 8, 9 grozījums. 1, 4, 8, 9 Fordas kundzes grozījums. Mēs par to nenobalsojām, un mums vajadzēja nobalsot. Vai visi ir atraduši šo grozījumu? Tad balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ļoti labi. Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār 6 pret, 3 atturās. Un tagad balsojam par starpiestāžu sarunu uzsākšanu ar padomi. Kurš par? Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār, divdesmit divi pret un pieci atturās. Tātad varam nākt, eh, varam ķerties pie starpiestāžu sarunām. Io, io uh, chiedevo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 Iniziamo subito a votare. Kolēģi, pāriesim pie pēdējā ziņojuma, pie Kariņa kunga ziņojuma. Nu jā, un pēc tam būs vēl viens ziņojums. Tāpēc lūdzu, ieņemiet vietas, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums joprojām ir vēl pāris ziņojumi, par ko jābalso. Tātad sākam. Tas ir Kariņa kunga ziņojums. Pirmais kompromiss grozījums. Sākam balsot par Kariņa kunga ziņojumu. Lūdzu, kolēģi. Ja jūs šis jautājums neinteresē, lūdzu, nekavējoties atstājiet telpu. Dobbiamo proseguire le votazioni e chi... Mums ir jāturpina laiks iet. Tātad, kuru šis jautājums neinteresē, lūdzu, atstājiet telpu. Tātad Kariņa kunga ziņojums. Pirmais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais pants. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 59. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad blokā 10., 61., 62. un 11. kurš par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim tomēr. Savādāk ir nedaudz neskaidrs. Tātad sākam balsot elektroniski, pārbaudam. Minamentu 10, 61, 62 un 11 blokā. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār 21 pret, tātad pieņemts šis bloks. 60. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 63. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 65. kurš par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 70. grozījums, kurš par pret atturas. Labi, pārbaudam, ir lūgums pārbaudīt. 70. grozījums. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār, 31 balss pret, eh, tātad noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 94. grozījums, kurš pār, pret atturas noraidīts. Blokā tagad 14. 95. kurš par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 97. grozījums, pirmā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam, labi ir lūgums pārbaudīt. 97. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 23 eh, pār 29 pret noraidīts. 110. kurš par pret atturas pieņemts. 112. kurš pār pret atturas noraidīts. 113. un 13. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 16. kurš par pret atturas pieņemts. 114. un 16. kopā. Un 116 un 14, kurš pār pret atturas noraidīts. Sešpadsmitais un simtu divdesmitais, kurš pār pret pieņemts. 18. kurš pār pret atturas pieņemts. 16. kurš, 6. kurš pār pret pieņemts. 119. kurš par pret atturas noraidīts. 120. kurš par pret atturas pieņemts. 121. un 15. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 122. kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par pret atturas pieņemts. 124. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 30 pret, tā tad noraidīts. 125. grozījums. Kurš par? Nē, 20. saka priekšsēdētāji atvainojos, jābalso par 20. Tā tad 20. grozījums vispirms, kurš par pret atturs pieņemts. 125. kurš par pret atturs noraidīts. 126. un 21. Eh, 17. kopā, kurš par pret pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Deviņpadsmitais, kurš par pret atturas pieņemts. 130. kurš par pret atturas pieņemts. 131. kurš par pret atturas noraidīts. 20. kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 21. kurš par pret atturs noraidīts. Otrais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 22. kurš par pret atturs noraidīts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. 24. pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam lūgums no zāles, tātad pārbaudam balsojumu par 24. grozījumu, sākam balsot. 24. grozījums pirmā daļa. Beidzam balsot. 28 pār 25 pret, tātad pieņemts. Otrais grozījums un 29., 30. un 4. Kurš par šiem grozījumiem pret atturas? Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 33 pār 22 pret, tātad pieņemts. 27. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret. Nē, nav par otro acīm redzot jābalso. Doe Uh, eh, otrais interkomitejas grozījums. Tātad otrais interkomitejas grozījums. Kurš par? pret atturs pieņemts. 33. kurš par pret atturs noraidīts. 34. kurš par pret atturs noraidīts. Trešais grozījums, inta grozījums, kurš par? Nē, sekretariāts saka, ka mums ir tomēr jābalso, jo. Tātad balsojam tagad par trešo. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 33 pret noraidīts. 35. kurš par? Pret atturas pieņemts. 36. kurš par? Pret atturas noraidīts. 37. kurš par? Pret atturas noraidīts. 38. un 39. kurš par? pret, un 40. arī es atvainojos, tātad kurš pār, pret, atturs, noraidīts. 41. un 43. kurš par, pret, atturs, noraidīts. 5. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 42. Nē. Trešais, kurš par? pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 48. kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār, 18 pret, 6 atturās, pieņemts. 49. grozījums, kurš par? Pret. Noraidīts. Sastais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 50. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 51. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 53. un, 50, un 5. kopā, kurš par? Es atvainojos, saka priekšsēdētājas, 7. mums pa 7. jābalso, aizmirstu to. 7. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 53. un 5. un 5. kopā, kurš par? Pret atturas pieņemts. Sestais, kurš par? pret atturas pieņemts. 8. kurš par pret atturas pieņemts. 54. un 6. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 55. un 7. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. 7. kurš par uh, pret atturas pieņemts. 9. kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam, tā tad labi, devītais grozījums pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār, 28 pret, noraidīts. Galīgais balsojums, sākam balsot. Sākam balsot par, tātad par dokumentu kopumā. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 48 pār 5 pret. Sveicam uh, referentu. Tālāk balsojam par uh, starpiestāšu sarunu uzsākšanu ar padomi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labi, 48 pār 4 pret. Un lūdzu pacietību, cienījamie kolēģi, mums ir vēl divi balsojumi, vēl divi dokumenti. Tā tad vēl nedaudz pacietības un pavisam ātri pārējām pie uh, Gerika kunga ziņojuma 44. kurš pār pret atturas uh, pieņemts. 45. Favor. 45. grozījums, kurš pār pret uh, atturas pieņemts. 46. kas pār pret atturas pieņemts. 12. kas pār pret atturas pieņēmts, 13. kas par pret atturas pieņēmts, 47. kas par pret atturas noraidīts. 14. kas pār pret atturas pieņemts, 15. pār pret atturas pieņemts, 48 pār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 Nav īsti skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski par 21. grozījumu. Sākam balsot. Beidzām balsot. 28 par, līdz ar to grozījums pieņemts 70. kas par, pret, atturas pieņemts 71 par, pret, atturas pieņemts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 Pārbaudīsim elektroniski. Balstojam par 93. grozījumu. Balstojam elektroniski par 93. Sākam balstot, beidzam balstot. Vai visi nobalstojuši 27 pār, 18 pret, 94. kas pār, pret, atturas noraidīts, 95. kas pār,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 pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas pieņemts, 1. kompromiss par pret atturas pieņemts, 4. par pret atturas pieņemts, 38. par pret pret atturas pieņemts, 37. pār pret atturas pieņemts, 30. Astotais par pre... Labi, pārbaudīsim elektroniski 37. rezultātus. Balsojam par 37. grozījumu. Beidzām balsot. 24 pār, 23 pret, līdz ar to pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 38. Kas par? pret atturas. Nav īsti skaidrs, kāds ir rezultāts. Tādēļ balsosim elektroniski. Balsojam par 38. grozījumu. Beidzām balsot. 25 pār 21 pret, līdz ar to pieņems 39, kas par pret atturs pieņemts, 5, kas par pret atturs pieņemts, 6, kas par pret atturs pieņemts, 7, kas par pret atturs pieņemts, 8, kas par pret atturs pieņemts, 9, kas par pret atturs pieņemts, 40, kas par pret atturs noraidīts. 41. kas par pret atturas pieņemts, 10. kas par pret atturas pieņemts, 11. kas par pret atturas pieņemts. Tagad noslēguma balstēms, kas par, kas pret atturas pieņemts. Es atvainojos noslēguma balsojumam jānotiek elektroniski. Līdz ar to balsojam elektroniski. Beidzām balsot. Trīsdesmit astoņi pār, pret ir pieci, divi atturas, līdz ar to pieņemts. Un tagad šī rīta pēdējais balsojums ir uh, Cavēlas atzinums. Pirmais grozījums, kas par? Mēs balsojam par Cavēlas atzinumu, vai visiem jau ir balsošanas saraksts uz galda. Sāk, sākam balsot. Pirmais grozījums, kas par pret atturus noraidīts, otrais, kas par pret atturus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 atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par ir mutisks grozījums, ko iesniegus tautas partijas grupa, kas par ar mutisko grozījumu, kas pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.